Uh, colleagues, uh, good afternoon. Um, as the uh, chair is not with us today. Tā kā mūsu priekšsēdētājs uh, nevar piedalīties šai sēdē, arī priekšsēdētāja vietnieks nevar piedalīties uh, sanāksmē, tad man ir lūgts vadīt šīs pēcpusdienas sēdi. Ceru, ka tas neradīs nekādas nekārtības vai protestus. Vispirms gribu informēt par grozījumiem darba kārtībā. Pirmkārt, ceturtais punkts par eiro un citu valūtu kriminālu tiesisko aizsardzību. Tas ir Makintāras eh, kundze ziņojums, tiks apspriests ap 16.15. Un tādēļ mēs sāksim uh, darbu ar piektā punkta izskatīšanu par Eiropas Savienības tiesas nolēmumu un par ar sesto punktu par Lībe delegācijas vizīti Eiropas uh, aģentūrā. Un Gabriela ziņojuma balsošana, tas ir 15. punkts, ir atlikts uz nākamo sēdi. Tātad, ja nav nekādu iebildumu pret šādiem grozījumiem darba kārtībā, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Paldies! Un sekojot koordinatoru ieteikumiem, vispirms informēšu par referentu iecelšanu. Ar lielu interesi un gandarījumu varu paziņot, ka esmu iecelts par referentu referentu par 29. 29. gadskārtējiem ziņojumam par Eiropas Savienības tiesību aktu izpildi 2011. gadā un eh, redzu, ka nav nekāda iebilduma, tad uh, uzskatīšu, ka esmu apstiprināts šajā amatā. Nākamais punkts par tur noritošajām sarunām un likumdošanas uh, procedūrām daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Uh, Lopes Agilārkungs vada uh, trialogu par deleģētiem aktiem par finanšu programmām Lībe kompetencēs un mēs eh, strādājam pie kompromisa eh, risinājuma rašanas, balstoties uz priekšsēdētāju konferenci un koordinātoru lēmumiem. Ir eh, sasniegts progress attiecībā uz tieslietu programmu komisija iepriekšējā trialogā apņēmās mums rakstveidā iesniegt ierosinājumus DG Home. Uh, bija apņēmies iesniegt uh, šos priekšlikumus līdz 15. septembrim, bet šādus priekšlikumus joprojām nesam saņēmuši priekšsēdētājs ar atbildīgajiem referentiem un ēnu referentiem cīnīsies par parlamenta tiesībām šai svarīgajā jautājumā, un es jūs informēšu par turpmāko attīstību šajā sakarā. Un arī par to, kas notiks tad, kad tiks uh, saņemts komisijas paziņojums. Nākamais trialogs varētu notikt 25. septembrī. Priekšsēdētājs arī informēs prezidentu Šulcu par šo jautājumu un uh, notiks augstākā līmeņa trialogs tuvāko nedēļu laikā. Tagad, kolēģi, pievēršoties piektajam darba kārtības punktam Eiropas Savienības tiesas nolēmums lietā C64811 par to, ka dalību valsts, kura atbildīga par nepilnību, pavadīta nepilngadīgā vecā eh, vairāk nekā vienā dalību valstī iesniegtu patvērumu. Ir valsts, kurā šis nepilngadīgais atrodas pēc tam, kad viņš tajā iesniedz patvērumu pieteikumu. Šis, eh, šī lieta īpaši interesē parlamentu, jo kopējā politiskā paziņojumā pēc eh, Dublinas regulas pārskatīšanas uh, Uh, bija runa par to, un komisija apņēmās uh, nāk klajā ar jaunu likumdošanas aktu, uh, pieskaņojot sistēmu Dublinas regulai. Un bija runa par nepavadītiem, nepilngadīgiem un viņu iesniegtiem pieteikumiem. Tagad es došu vārdu Eiropas parlamenta juridiskā dienesta pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Runa ir par uh, noliegumu lietā par Dublinas regulas interpretāciju. Kā jūs zināt, patvērumu pakotnes ietvaros tika pārskatīta arī Dublinas regula. Eh, Dublinas eh, regulā ir noteiktas, kuras, noteikts, kuras dalībvalsts ir atbildīgas par patvērumu pieteikuma izskatīšanu, kas ja sniegts Eiropas Savienībā, un ir noteikti kriteriji un prioritāte uh, par to, kura dalība valsts ir atbildīga. Un ir paredzēti arī gadījumi, uh, kad dalība valsts parasti nevar noteikt pēc šiem kritērijiem. Parasti atbildīga ir dalībvalsts, kurā pirmajā ir iesniegts pieteikums, bet var arī dalībvalstis brīvprātīgi um, uh, izskatīt šādus uh, pieteikumus. Uh, um, un regulā ir noteikta procedūra, kā tiek uh, nosūtīts pieteikuma iesniedzējs uz atbildīgo dalību valsti šīs lietas izskatīšana sākās ar to, ka Eiropas uh, Savienības tiesa saņēma uh, pieteikumu no eh, apvienotās karalistes tiesas lūdzot prejudiciālu nolēmumu par uh, nepil, nepavadīta nepilngadīgā patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Runa bija par diviem nepilngadīgajiem no Eritrejas un vienu nepilngadīgo no Irakas, kuri bija pieprasījuši patvērumu apvienotajā karalistē. Nevienā Eiropas Savienības dalībvalstī neatradās viņu uh, radinieki bet izrādījās, ka šie mm, nepilngadīgie bija iesnieguši uh, patvērumu pieprasījumu arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemēram, Itālijā un Nīderlandē, un tika uzskatīts, ka nepilngadīgai jānosūta uz šīm valstīm, kuras ir atbildīgas par pietvērumu izskatīšanu, bet nepilngadīgi apstrīdēja šādu lēmumu. Un tika nolēmts pirms e, nepilngadīgi tiek, tiks nosūtīti uz šīm valstīm, bet viens nepilngadīgais jau bija nosūtīts, tātad varas iestādes nolēma pašas izskatīt pieteikumus saskaņā ar suverenitātes klauzulu bet e, apvienotās karalistes tiesa e, lūdza Eiropas Savienībā tiesai skaidrojumu saskaņā ar Dublinas regulas sesto pantu. Vis, šeit bija divi soļi. Pirmais jautājums ir e, jāizvērtē, vai nepilngadīgajam ir kāds radinieks. E, kādā citā dalību valstī. Ja tas tā izrādās, tad attiecīgā dalību valsts ir atbildīga par pieteikumu izskatīšanu, jo tas atbilst bērna lab interesēm. Bet eh, šajā gadījumā nepilngadīgajiem nebija radinieka Eiropas Savienībā. Un eh, šādā gadījumā atbildīga ir tā dalība valsts, kurā ir iesniegts patē, eh, pieprasījums pēc patvērumu. Bet kas ir tādā gadījumā, ja ir iesniegti pieteikumi vairākās dalību valstīs, kā tas bija šajā gadījumā. Un astotajā pāntā šāds, um, regulāri šāds gadījums nebija paredzēts. Kā jūs zinat, kad notika sarunas par uh, regulas grozīmēm starp padomu parlamentu, uh, šādi jautājumi tika izskatīti, bet es vispirms vēlētos informēt par tiesas nolēmumu. Tiesa nolēma, ka ja Eiropas eh, Savienības dalību valstī nepavadīts nepilngadīgais ir iesniedzis patvērumu pieteikumu vairāk nekā vienā dalību valstī, tad atbildīgā dalība valsts ir tā dalība valsts, kurā nepilngadīgais attiecīgajā brīdī atrodas. un uh, tiesa mm, mm, konstatēja, ka nav skaidrs uh, uh, pēc pašreizējām normām, kurš ir pirmais, otrais vai trešais ieteikums attiecībā uz atbildīgās valsts noteikšanu. Ģenerāla advokāts norādīja, ka uh, sestais pāns ir uzskatāms par vienīgo normu, kas attiecināma uz visām situācijām. Un ku, tiesa interpretē, interpretē sesto pantu uh, regulas uh, garā un uh, ņemot vērā to, ka norma runā par nepavadītiem nepilngadīgiem, uh, atzīstot, ka tiem ir īpašas nepieciešamības pēc aizsardzības, tika uzskat, atzīts, ka uh, procedūra nav jāievelk un ka nav obligāti jānosūta nepilngadīgie uz citu dalību valsti. Un balstoties uz uh, pamatiesību hartu, uh, tiesa sniedza šādu interpretāciju, norādot, ka jādomā par bērna interesēm pirmkārt un ka par atbildīgo ir jāatzīst tā dalība valsts, kurā nepilngadīgais atrodas pēc patvērumu pieprasījuma iesniegšanas. Un uh, tiesa uh, Uh, sniedza sastā panta skaidrojumu, kurš tagad ir kļuvis par astoto pantu. Un uh, uh, attiecībā uz atbildīgās dalību valsts noteikšanu. Arī parlaments ir pielicis daudz pūļu, lai sesto pāntu padarītu skaidrāku un nodrošinātu augstāku nepilngadīgo aizsardzības līmeni, novēršot ne vajadzīgus uh, nepilngadīgo nosūtīšanas gadījumus. Tomēr padome pret to iebilda, norādot, ka pastāv risks, ka nepilngadīgie centīsies izvēlēties izdevīgāko patvērumu valsti. Un uh, tika arī uzskatīts, ka tiesas nolēmums ir um, grūti prognozējams un uh, Tādēļ arī tika nolēmts sestajā pāntā norādīt valstī, kurā ir iesniegts patvērumu pieteikums, neparedzot variantu, ka var būt iesniegts pieteikums vairākās valstīs. Un tika panākta vienošanās par kopīgu paziņojumu, kas tika publicēts oficiālajā Eiropas Savienības žurnālā sast, kopā ar Dublinas regulu. Uh, runājot par uh, spriedumu lietā C64811 un tiesas lēmumu, kas jāpieņem līdz uh, 16. jūlijam, un ka pēc tam tiks veikti pasākumi, uh, ievērojot uh, bērnu tiesības. Un šis uh, tiesas nolēmums ir ļoti uh, būtiskas, uh, lai interpretētu jaunās Dublinas regulas 8. pantu, kad tās stāsies spēkā. Paldies, saka priekšsēdētājs, kolēģi jau ir lūguši vārdu. Došu vārdu kolēģiem un pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvu Rājenu kungu. Tagad vārds Vikstrēms kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Tas, protams, nav tik bieži šeit parlamentā notiek, ka jūs ārkārtīgi aizkustina pat eh, juridiskā dienesta teiktais. Bet šī, nu, ir tiešām šī reize, un priekšsēdētāji man jāatzīst, ka šajā lietā man tiešām tas aizkustina līdz asarām, jo mēs esam cīnušies līdz pašam beidzamajam. Uh, un panākt šo rezultātu. Tā kā paldies jums priekšsādātājiem, paldies visiem tiem, kas arī varbūt nav bijuši klāt. Dažkārt brīnumi notiek. Kā jūs visi labi redzat, mēs esam arī pieņēmuši šeit kopējo Eiropas patvērumu sistēmu jau jūnijā. Un cits starpā tur ir noteikti jaunā Dublina 3 regula, par to es esmu bijusi arī referente. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem, kuru mēs izskatot eh, šos jautājumus tieši saskarāmies, bija jautājums par nepilngadīgajiem, mazgadīgajiem, nepilngadīgām personām. Dublin, Dublins regula noteica tikai, ka ir jāizskat pieteikums tajā, valdā, tajā valstī, kurā tas ir iesniegts. Un parasti tā arī interpretēja, ka nepilngadīgajam personai ir jāatgriež tajā valstī, kurā viņš sākotnēji ir iesniegts šo pieteikumu. Veicot pārskatu, Eiropas komisija un parlaments vēlēs tiešām precizēt, ka tas tā nevajag būt, ka jāskatās, kur tieši pēdējā, varbūt uh, pēdējais pieteikums tika iesniegts. Padoms sacīja, ka viņi vēlētos arī atrisināt šo jautājumu tomēr tādā veidā, ka paliek spēkā iepriekšējais noteikums, ka ar vienu spēkā ir pirmais pieteikums. Un līdz to nebija panākt, iespējams panākt vienošanos. Un labi, līdz ar to panācām vienošanos, ka saglabājam iepriekšējās regulas tekstu, vienlaikus pierakstot klāt, ka tas, tam ir jābūt mm, nepilngadīgas personas interesēs. Un vienlaikus lūk, arī bija šis vērojuma kopienas tiesas nolēmums, ko mēs tāds kā dzirdējām. Līdz ar to visu trīs iestāžu skaidri parakstītā deklarācija skaidri norāda to, ka mums ir jāatzīst Eiropas kopienas tiesas nolēmums un līdz to komisijai ir jāpārskat šis pants un ir jāsaskaņot tās ar kopienu tiesas nolēmumu. Man ļoti iepriecināja šis nolēmums. Tas apliecina, ka mēs pareizo interpretējām savu laiku šīs normas. Mazgadīgs personas nevar bez jebkādas iemesla vienkārši pārvietot pa visu kontinentu. Viņam jānodrošina atbalsts tieši tajā valstī, kurā viņš šobrīd atrodas. Tādēļ būtu interesanti dzirdēt, kā šo nolēmumu šobrīd interpretē visas dalībvalstis. Man šis nolēmums ir akatīgi skaidrs, un tas tieši tā arī ir jāizpilda. Mazgadīgas nepavadītas personas nedrīkst vienkārši pārvietot šurp turp. Es vēlos jums atgādināt, jā, ka mums ir vienmēr jāsako, lai normas tiek ievērots, un ir jāskatās, lai visās dalībvalstīs tagad šīs nolēmums būtu spēkā un es pieņemu, ka tāda komisija saskaņā kopienties nolēmumu vērsīsies arī pie parlamenta un piedāvās jaunu pārskatīto pantu 8 un 4, lai ņemtu vērā arī šeit jaunās izmaiņas, ko ievieš korekcijas, ko ievieš Eiropas kopienties nolēmums. Tādēļ mans tieši jautājums komisija jums. Kad jūs nāksiet klāt ar šādu priekšlikumu? Paldies jums par doto vārdu. Un es gaidu nepacietību jūsu atbildi. Noteikti dosim vārdu arī atbildēt komisijai uz jūsu precīzu jautājumu. Vienlaikus Vikstrāms kundze vēlos jums ārkārtīgi pateikties par jūsu ieguldījumu šajā jautājumā. Daudz arī cits strādāja un iesaistījās, bet jūs bijāt viena no vadošajām. Paldies! Tālāk vārds Sipola kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc kolēģis Vikstrāms uh, Eh, jau uzrunas, man paliek tikai nedaudz ko piebilst. Viens ir šīs Eiropa kopienties nolēmums, otra lieta ir tā īstenošana praksē. Tad jau vien ir atvērts jautājums, atklāts jautājums, kāds tad īsti būs izmaiņas un kāds būs sēkas. Viens ir patvērumu tiesības, un otrs ir, kā mēs tieši reāli uh, rīkojamies, ko mēs piedāvājam, uh, um, nepilngadīgām, nepavadītām personām. Personīgi es domāju, neatkarīgi no tā, vai šī Dublinas regula ir jaunajā redakcijā vai vecajā redakcijā, ar vien tajā nav īsti apmierinošs risinājums. Jo kopumā patvērumu meklētāji netiek nostādīti uz vienotu pamata atšķirīgās dalībvalstīs. ar vien, zināms, tāds nelīdzvarotības dalībvalsts starpā, un arī īpaši, ja mēs runājam par nepilngadīgām, nepavadītām personām, mēs redzam, ka viņiem piemēro citu kārtību, un, un to vajadzētu mainīt, lai tiešām pašā centrā, šīs prakses centrā, būtu paši nepilngadīgās, paši nepilngadīgās personas. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātāji. Ungārijā arī šī problēma kļūst arvien aktuālāka. Mums ir arvien vairāk patvērumu meklētāju, kas ierodas Ungārijā. Līdz ar to šis jautājums ir izraisa papildus uzmanību. Mēs nesen redzējām, ka tika atklāt arī jauns patēru meklētāju centrs, un tas izraisīja plašu mēdīju rezonāciju. Simtiem tūkstoši cilvēku pamet savas uh, dzīves vietas vienkārši tādēļ, ka arī ir kari un tur iesaistās arī rietumvalstis. Tā kā tas nav nekas ap, m, apsveicams. Tas, protams, ir uh, traģiski cilvēkiem, kuriem ir jāpamet savas viet, dzīves vietas, savas valstis. Un tālāk viņi arī uh, E, protams, tas rada problēmas arī uzņemošām valstīm, bet par to jau vispār nevajadzētu, nebūtu, nebūtu jārunā. Tad, kad mēs runājam par nepilngadīgām personām, pamatjautājums ir kāds. Ko cīs nozīmē nepilngadīga persona bez pavadoņa? Patvērumu meklētājs, kas ierodas Eiropā. Kāds vispār iespējams? Ko tas nozīmē? Kā šie bērni nonāk Eiropā? vai viņi ir cilvēku tirzniecības upuri, vai kā savādāk. Tā nenotiek, ka desmit gadus vecs bērns pēkšņi pamos citā pasaules daļā. Viņa jau ne uz savu galvu izdomāja doties uz Eiropu. Tā kā mums jārunā par šīs problēmas sakni - cilvēku tirzniecību. Ja ir cilvēku tirzniecība, tur jāveic nopietnas krimināla izmeklēšanas, vai tas tiek darīts. Otkārt, paldies ekspertam par ekspertei par atzinumu un prezentāciju. Patvēruma pieteikumi tiek vienmēr izskatīti tajā tāda valstī vienlaikus jāņem vērā bērnu intereses. vai šajā procesā tiek iesaistīti arī eksperti no bērnu izcelsmes valstīm, vai tiek arī ņemts vērā, ka īstenībā viņi ir piederīgi tajā izcelsmes valstī, kur runā viņu valodu, kur dzīvo viņu ģimenes, vai vienkārši mēs pieņemam, ka ja kurš, kurš ir iedies no trešās pasaules valstīm Eiropā, ir jāuzņem Eiropā, tikai tādēļ vien, ka trešā pasaule nav nekāda paradīze bērniem. Un līdz ar to mēs vienkārši atbalstam arī cilvēku tirzniecību. Jā, um, varbūt tam visam arī piedod zināmu virzību mūsu diskusijām šodien. Tad mēs šodien izskatām tieši Eiropas kopienu tiesas nolēmumu. Un mēs nepārspriežam vispār jautājumu par mm, nepilngadīgu personu kā parādību Eiropā kopumā. Tas nav šodienas apspriešu jautājums. Mums arī ir jāskatās arī parlamentu pieņemtā rezolūcija jau iepriekš, kur šis jautājums ir apstiprināts. Tad tas bija pagājušajā nedēļā Strasbūrā, tieši balstoties Grīsbergas kundzes ziņojumu. Un papildus arī tas darbs, kas jau paralēli notiek, lai varētu noteikt cilvēku tirzniecību un cilvēku tirzniecības organizētājus, kas tieši nostāda Mm, bērnu šādā situācijā. Tas ir paralēls darbs, kas tiek veikts. Mēs to nenoliedzam, tas tiek darīts, un mēs to negribam ignorēt, bet šovakar mēs, šodien mēs to neapspriežam. Tad ir spēkā regula, un otrs puses arī kopienties nolēmums, un šeit mēs redzam spēkā, zinām, subjektivitātes elements. Uh, Mēs uzklausījām juridisko skaidrojumu. Parasti mums patīk juridiskā skaidrība un vienkārši atbildi. Bet lūk, šajā sarežģītā jautājumā ar nepilngadīgām personām mums jāatzīst, ka te ir ļoti vērā daudz apstākļu. Un te nu ir šis subjektīvais elements. Labi, tagad es domāju dosim vārdu komisijai lai viņi varētu atbildēt precīzi tiem jautājumiem, kas tika uzdoti, īpaši par šī īstenošanas jautājumiem. Stevens Rājans atbildēs, viņš ir nodeļas vadītājs, un viņš tad pārstāv komisiju. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Komisija atzinīgi vērtēja Eiropas kopienu tiesas pieņemto lēmumu un mēs arī sekojam parlamentu nostājai plenāsesijā, ka tik pieņemta patēruma paketi, un Eiropa kopienties nesenais spriedums atzīst to, kā, kā ir jāinterpretē spēkā sošā Dublīnas regula. Regula, protams, paliek negrozīta, bet ir precizēta tās nozīme, tās um, gars par to, ka jāizvēr, jāizvairs no neiedzīga bērnu pārvietošanas dalībvalstu starpā. Un skaidri nosaka, ka pie pateikumu, piedošana, patvērumu pieteikums ir jāizskata tajā valstī, kur bērns atrodas. Komisija jau arī pieņemušo regulu arī apņēmās uh, uh, savu uzdevumu daļu, un tas skaidri ir arī formulēts deklarācijā. Un Mēs arī norādījām, ka iespējams vajadzētu pārskatīt 8.4 pantu. Nu, bet ja šāds grozījums tiktu veikts, tad, protams, tad būtu ļoti precīzs, precīzi mērķēts uz šīs normas sakārtošanu. Šobrīd iekšēnē komisijā mēs turpinām diskusijas un izskatām šo jautājumu, vai tiešām vajag šādu precizējumu grozījumu. Viens ir tas, ko mēs esam ierosinājuši, jā, ka mēs jau varētu arī precizējošu normu ieviest, tas bija arī mūsu jau sākotnē priekšlikumā ieviests, bet vienlaikus eh, jau tagad, jau ir stājies spēkā kopienties nolēmums. Līdz ar to tas jau kalpo kā precizējuša norma, un mums nav īsti pārliecības, ka vēl papildus nepieciešams grozīt regulu. Labi, ja mēs tomēr nolēmsim nāklēšādu priekšlikumu tad, protams, tas būs vērsts eh, un tieši, tieši nosūtīts gan parlamentam, gan padomē. Par iespējamo laiku grafiku. Nu, te nav nekāds skaidrības. Tas viss atkarīgs no tā, kāds būs politiskās turpmākās uh, diskusijas. Par to es šobrīd neko nevaru pateikt. Bija jautājums par to, kā mēs izsakosim, vai dalībvalsts precīzi ievēro šo kopienties nolēmumu, kas tika pieņemts jau jūnijā. Nu, protams, ka jau viss likumdošana, kas spēkā un arī Eiropas kopientos nolēmumi ir uzreiz nekavējoši kļūst par daļu no Eiropas tiesībām. Līdz to tas ir saistoši dalībvalstīm, tām tas ir jāievēro. Mums arī bijuši, protams, ir kontaktu komiteja, kas tika sasaukt precīzi uzreiz pēc um, sprieduma pasludināšanas, un mēs arī tagad uh, veicot savu um, monitoringu uzraudzības darbu par normu ieviešanu, mēs, protams, tam visam sekosim, un, ja būs nepieciešams, mēs arī nekavējoties arī uzsāksim oficiālās procedūras, uh, ja mēs konstatēsim, ka netiek uh, ievērotas normas. Paldies! Thank you very much indeed for that. Jā, paldies jums. Tad aicināt tikai komisiju arī mūs informēt par to, kā īsti veids dalībvalstīm ar iznošanu vai arī jau kaut kādi pārkāpumi tiek konstatēti. Nu ko, paldies, tagad ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma. Sestais. Tas būs ziņojums par Lībijas komitejas delegācijas vizīti Eiropas aģentūrā lielapjoma IT sistēma darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tieskuma telpā. Tas ir EU LISA, tas bija vizīte Tallinā, Igaunijā. Šī vizīte notiek no 29. līdz 30. aprīlim. Tad mēs apmeklējām jauno aģentūru, kas uzsāk savu darbību pagājušā gada 1. decembrī un mūsu delegācija devās uz Tallinu. Un, kā es sacīju, tas bija šā gada aprīlī, un uh, piedalījās Kvēlis kungs un Luāna kungs. Turklāt arī vēlāk, kad bija arī plenāra sesija Strasbūrā, mēs apmeklējām arī ar, eh, tehnisko vietu Strasbūrā, kur atrodas šie lielie serveri. Uh, Nu, ko došu līdz ar to tagad vārdu kolēģim, lai jūs iepazīstinātu šo ziņojumu. Como referiu, eh, nós fomos aos dois locais. Paldies, priekšsēdētā. Kā jau jūs teicāt, mēs bijām gan Igaunijā, gan arī Strasbūrā, apmeklējām vairākas vietas. Bija vairāki mērķi. um, bieži vien tiek saņemts, saņem kritiku par to, ka mūsu politiskā grība nav tik spēcīga. Es šeit nesodzos par sekretariātu, sekretārs strādā ļoti labi, bet parlaments ir ļoti um, apgrūtinājis iespēju apmeklēt kādas vietas Strasbūrā, Strasbūras sesijas laikā. Um, bieži vien ir iesaistīta liela birokrātija. Uh, kad apmeklējām uh, Igauniju, Mēs satikāmies ar vairākiem EU līsa pārstāvjiem un arī tikāmies arī ar Igaunijas šeit ministru. Un tas, ko mēs redzējām, bija tas, ka šajā īsajā darbības laikā aģentūra savus uzdevumus pilda ļoti labi. Tā darbos atbilstoši saviem mērķiem. Lielākā problēma, ar ko tā līdz šim ir saskārusies, ir tāda zināmā mērā asimetrija attiecībā uz darbiniekiem. Uh, Es saprotu, ka vajadzētu būt tādai nosacītai sasaistei uh, starp uh, dzīvošanas izmaksām uh, pilsētā un uh, darbinieku algām. Un ir pilnīgi skaidrs, ka darbinieki nevēlas doties strādāt uz tādām vietām, kur viņa alga būs ļoti zema. Kad mēs apciemojām Igauniju, mēs uh, redzējām, ka visas darba vietas Strasbūrā ir gandrīz pilnībā aizpildīts, kamēr Igaunijā vēl joprojām ir ļoti daudz vakanču. Daudz vairāk kandidātu pieteicās darbam Strasbūrā, un es jau šeit iezīmēju iemeslu, kādēļ tas tā ir nākotnē mums vajadzētu labāk izvērtēt, kāds būtu šis izmantojamais koeficients algu aprēķināšanā, lai potenciālā darba ņēmēji būtu ieinteresēti aizpildīt šīs vakants. Un citādāk mēs nonākam tādā neloģiskā situācijā. Un es nezinu par kvalifikāciju bet uh, visaugstāk kvalificētie darbinieki, kur strādā pie augsta līmeņa uh, informātikas sistēmām, ir muļķīgi piedāvāt viņiem zemas algas. Šādi cilvēki dosies uz Parīzi vai, vai uz citām vietām, uh, kur viņi varēs strādāt par labāku algu tādu pašu darbu. Kamēr izskatās, ka Tallinā piedāvātās algas ir neadekvāti zemes tomēr secinājumu, kurus iezīmējām savā ziņojumā, bija dot aģentūrai zaļo gaisu un tālākām darbībām, uzsvītro, pasvītrot viņu labi paveikto darbu līdz šim, un ka gan Francija, gan Igaunija uh, abas šīs valstis piedāvā nacionālu atbalstu aģentūrām, tiek veidotas valdības un valstis pašas, piemēram, apmaksā izmantotās telpas gan Igaunijā, gan Francijā. Diemžēl Austrijā situācija ir citādāka. Aģentūrām ir jāmaksā tātad īres maksa par izmantotajām telpām. Un Mēs arī izsakām rekomendāciju, ka aģentūrai jāturpina cieša sadarbība ar dalību valstīm un ka tai ir um, jās, jāsaņem arī ekspertīze un zināšanas no nacionālajiem ekspertiem, jo īpaši strādājot pie SIS-2. Es domāju, ka visi aģentūrā jau ļoti labi zinās, ka tas ir jādara. Tas tā ir gan Igaunijā, gan Strasbūrā. abās vietās mēs novērojām, ka aģentūras darbojas ļoti efektīvi, kas mūsuprāt bija ļoti pozitīva zīme. Paldies, priekšsēdētājs. Liels paldies, man ir pieteikusies Sīpels kundze kā runātāja. Nu, pirms uh, došu vārdu viņai, ko Elio kungs vēlējos jums uzdot jautājumu. Cik es saprotu, tad šīs aģentūras ir atrodas dažādās dalību valstīs. Dalību valstis var pieteikties kļūt par um, mājvietu kādām aģentūrām. Ir atšķirības darbinieku samaksā um, um, dažādās valstīs, tāpat arī atšķirās izmaksas aģentu, izm, aģentūru izmantotajām telpām. Bet, ja runājam par uh, caurskatāmību un ja domājam par tādām uh, objektīvām izmaksām, kas kurs maksā, vai jūsuprāt pietiek uh, caurskatāmības attiecībā uz izmaksām, izdevumiem, uh, kā tas darbojas, kāds jūsu viedoklis. Es nedomāju, ka mums ir caurskatāmības problēmas. Ir pilnīgi skaidrs, mēs zinām, ka Francija bez maksas piedāvā izmantotās telpas, tas pats notiek arī Igaunijā. Viņi paveica tādu uh, diplomātisku gājienu, lai iegūtu šo aģentūru uh, aģentūras atrašanās vietu tieši Igaunijā, bet Austrijā situācija ir citādāk. Runā par cārskatāju, jo mēs visi zinām, kādas ir izmaksas. Bet, ja runājam par algām, es saprotu šo politiku, tā ir Eiropas politika, tā netiec tikai uz uh, šīm aģentūrām. Proti, ir sasaiste starp uh, izmaksu apjomu konkrētajā dalībvalstī un algu, kādu uh, Eiropas Savienība var piedāvāt. Bet atsevišķos gadījumos uh, Eh, šī politika nav tik laba. Jo, ja mēs runājam par augsta līmeņa uh, darbiniekiem, augstu kvalificētiem darbiniekiem, un ja viņi nevēlās būt ja viņi nevēlas pieteikties tātad izsludinātiem konkursiem, jo viņi labprātāk saglabātu savu esošo algu, piemēram, kādā citā Eiropas Savienības institūcijā. Es varu jums pastāstīt piemēru, ko mums informēja. Ir jau cilvēki, kas strādā šajā pašā jomā komisijā Briselē, un viņi nepieteicās konkursam Igaunijā, jo viņi zaudētu naudu samaksas ziņā. Uh, Un viens no apstākļiem, par ko mūs informēja aģentūras direktors, eh, viņi bija spiesti atteikt visus, noraidīt visus kandidātus, jo kandidāti, kuri bija pieteikušies uz pozīciju par attiecīgu algu, eh, viņiem nebija pietiekamais apmācības un kvalifikācijas līmenis. Es apsaprotu šo uh, politiku starp algu līmeni un konkrētajām dzīvošanas izmaksām valstī, bet es aicinātu mūsu komiteju izvērtēt, vai atsevišķos gadījumos tas negatīvi neietekmē mūsu iespējas noalgot, pieņemt darbā augsti kvalificētus darbiniekus. Un kādas būtu iespējas iespējams sa samazināt šos koeficientus, lai situācija varbūt uzlabotu. Bet, nu, tas nav varbūt tik daudz mūsu komitejas kā citu komiteju ziņā rīkoties. Paldies! Tagad vārds Sīpals kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Nu jā, šo jautājumu mēs līdz ar to aktualizējam nopietnu problēmu, kas ir um, ar aktuāli ne tikai EU līsā projektam, bet uh, vispār, kur mēs runājam arī par daudziem uh, drošības jautājumiem vispār, kur ir tieslietu iekšlietu sadarbība, un lai nodrošinātu tiešām kvalifi, <laughs> augstu kvalificētus uh, darbiniekus. Bieži vien viņi labprātāk izvēlas strādāt privātā sektorā nekā valsts sektorā. Piemēram, jautājums par IT menedžmentu un daudziem citiem uzreiz ir aktuāls, jo um, ko mēs gribam īsti aģentūrās piesaistīt un kādu personālu izlasīt. Nu, bieži vien ir tā, ka uzstāda ļoti augsts prasības, bet uh, tad nevar atrast īsti darbiniekus. Nu, šī vizīte notika aprīlī, vienlaikus um, vēlos precizēt, cik nopietni jūs pārnājāt jautājumu par datu masveida apkopošanu un datu drošību. Un kādā veidā mēs varam noteikt, vai tiešām atsevišķos gadījumos dati vairs nav droši, vai tie kaut kādā tiek nokopēti vai pat izņemti. Šis ir jautājums, kas tā kļūst vēl aktuālāks, un es vēlētos arī šodien to vēlreiz jums izvirzīt. Es nezinu, Kēlija kungs, vai jums būtu kas piebilstams? Paldies! Cik tā mēs zinām, tad netika konstatētas nekādas problēmas saistībā ar Eiropas tīklu. Atklāti runājot, divi gadījumi, par kuriem es esmu informēts, proti par datu noplūšanu, tas notika tādēļ, ka trūka kontrolas nacionālā līmenī. Tās bija šīs nacionālās struktūras, kuras bija atbildīgas par datu noplūšanu. Mums, Eiropas parlamentam, vajadzētu jautāt dalību valstīm, tātad izvērtēt, vai viņu nacionālās struktūras ir pietiekami drošas, lai novērstu datu noplūdes. Bet pašlaik mēs nevaram vainot ne jaunās aģentūras, ne Eiropas tīklu, jo, viss, jo viņas darbojas ļoti labi. Uh, jo tad es domāju, ka līdz šim tas viss ir funkcionējis ļoti labi. Paldies! priekšsēdētājs no sekretariāta. Es saprotu, ka mēs strādājam pie vēstules komisijai, tātad strādājot pie šīs nostājas. Es ceru, ka tas atbild jūsu jautājumam. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tādā gadījumā es varu teikt, ka nekādu iebildumu šeit nav. Mēs atbalstam šo ziņojumu, esam pateicīgi jums, Keljo kungs, un komiteja tā pieņem jūsu ziņojumu. Liels paldies par paveikto darbu! Dāmas un kungi, mums ir vēl kāds jautājums, kuru sāksim izskatīt 4.15. Vēl nav visi dalībnieki ieradušies. Tā ir viena no šīm klusajām pirmdienas pēcpusdienām. Es pat ārstājos, ka te ir vispār kāda Vācijas pārstāvi. Bet šis ir vien, viena no tām klusajām pirmdienām pēcpusdienām. Tad es aicināšu ieturēt mūsu nelielu pauzi un atgriezties telpā 4.15, lai izskatītu nākamo jautājumu. Un es at, atvainojos, ja ir kādam jādodas vēl kaut kur tālāk, bet, nu, tas ir labākais, ko varam pašlaik darīt. Tiksimies atpakaļ šeit 4.15. Ladies and gentlemen, welcome back from your. Dāmas un kungi, prieks jūs redzēt pēc pārtraukuma. Tagad strādāsim tālāk un izskatīsim ceturto punktu. Prieks redzēt tos, kur ir atgriezušies, un arī prieks redzēt tos, kuri mums pievienojas tikai tagad. Ceturtais punkts - eiro un citu valūtu krimināla tiesiskā aizsardzība pret viltošanu. Uh, Tas aizstāja padomas pamatlēmumu 2000-383 šķērsvīt TI. Referente ir Antēja Makintāra. Gribētu tikai pateikt, ka 19. jūnija, jūnija Liba komitejas sanāksmē Makintārs kundze iepazīstināja mūs ar ziņojuma projektu, un kopš tā laika ir iesniegti 50 septiņi grozījumi, un tas tā tie ir salīdzinājumi, dažkārt mēs saņemam tūkstošiem grozījumus. No sākuma es došu vārdu referentei, tad aicināšu izteikties ēnu referentus, kuri mums šodien pievienojušies, un pēc tam arī pārējie deputāti varēs izteikties. Pēc tam uh, lūkšu komiteju, uh, komisiju pievienoties diskusijai par iesniegtajiem grozījumiem. Tātad pirmā Mākintērs kundze. Liels paldies, priekšsādātāji! Kolēģi, šis ziņojums ir par priešlikumu, lai uzlabotu esošās normas, kuras cīnās pret a, valūtu viltošanu kopumā. Protams, eiro viltošanas risks, a, viltošana rada risku a, pilsoņiem un uzņēmumiem un tāpat tam arī ļoti būtisks organizētās noziedzības risks. Kā jau norādīja priekšsēdētājs, mums jau norisinājās diskusijas par mana ziņojuma projektu, un tā vispārīgi runājot, es domāju, ka šis ziņojums ir ticis labi uzņemts, ir tikai atsevišķas jomas, kur mums varētu būt nodok, viedokļu atšķirība. Pirmais ir jautājums par teritorialitāti. Un jā, es jau pieņēmu grozījumu kas nosaka, ka eh, dalību valstīm jābūt eh, tātad atbildīgām nosakot eh, jurisdikciju. Es nedomāju, ka pārāk daudz cilvēku iebildīs pret šo grozījumu, un vēl kāds būtisks punkts ir par minimālajām sankcijām. Komisija uzskata, ka būtu uh, liederīgi izmantot harmonizētu pieeju attiecībā uz minimālajām sankcijām, bet vairākas dalībvalstis uzskata, ka šādas minimālās sankcijas būtu pārāk ambiciozas un tas būtu pretrunā subsidiaritātes principiem. Tāpat arī es uzskatu, ka ņemot vērā atšķirības dalību valstu starpā, tad uh, harmonizētas minimālos uh, sodu sistēmas izveidošana Tas visticamāk radīs tādu nekonsekventu uh, to izmantošanu dalību valstīs, un tas būtu ļoti neproduktīvi. Ir iesniegti vairāki grozījumi tieši par minimālajām sankcijām, un liela daļa no šiem grozījumiem ir ļoti līdzīga. Es ļoti pateicīgs Tīflers kundzei, Dijonga kungam un Tavāresa kungam par viņu iesniegtajiem grozījumiem šajā jomā. Tāpat esmu pateicīga Papadopulu kungam un Valsa kungam par viņu iesniegtajiem grozījumiem, apsvērumiem. Fajons kund, kund uh, grozījumu es tajos saskat zināmas problēmas, bet jāsaka, ka 39. un 57. grozījums tos es varu atbalstīt. Ir citi grozījumi, par kuriem man ir jautājumi. Un tad, lai neiedzinātos pārāk um, tagad detalizēti šajās diskusijās vislabāk to būtu apspriest ēnu referents sanāksmē. Bet ir skaidrs, ka mums ir jāsniedz vēsts signāls dalībvalstīm, ka šis nopietns jautājums, un es ceru, ka mēs varēsim strādāt efektīvi un produktīvi arī tulpmāk. Tādēļ es ļoti pateicīga par sadarbību ar visiem ēnu referentiem, arī Vikstroms kundze sniedz savu atbalstu šajā darbā. Un es priecāšos tālāk sadarboties ēnu referentu sanāksmēm un es ceru, ka mēs spēsim nonākt pievienošanās. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad es versīšos pie ēna referentiem, kur norādīja, ka viņi gribētu izteikties. Pirmais Trīflers kundze. Voilà. Merci beaucoup. Euh. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs Uh, komisija dažādos ietekmes novērtējumos ir konstatējusi, ka dalību valsts pieņēmuši atšķirīgus noteikumus cīņai pret uh, eiro viltošanu. Tas attiec gan uz uh, krimināls sodiem par šo nodarījumu, un komisija tagad ierosina noteikt minimālās sankcijas visās dalību valstīs, paredzot uh, kriminālu sodus no sešiem mēnešiem līdz astoņiem gadiem fiziskām personām, kas ir izdarījuši smagus noziegumus, uh, izgatavojot un izplatot viltotas banknotes, jo dažās dalību valstīs par šādu nodarījumu ir paredzēts tikai naudas sots, un tas uh, piesaista noziedziniekus uh, tām dalībvalstīm, kur šādi mīksti sodi pastāv esmu iesniegusi virkni grozījumu komisijas priekšlikumam, atbalstot komisijas ierosinājums, runājot par nodarījumiem, kur nav vainu pastiprinoši apstākļi, paredzēt sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, tālāk uh, smagiem uh, nodarījumiem paredzēt vismaz sešu mēnešu kriminālu uh, cietumsodu un ast, līdz pat astoņiem gadiem. Līdz ar to atbalstu komisijas ierosinājumu uh, Uh, saskaņot sodu sistēmu visās uh, dalību valstīs. Bet es ierosinu samazināt uh, zemākos uh, apju, uh, summas apjomus, lai noteiktu nodarījuma smagumu jo dažādās valstīs šīs naudas summas, piemēram, 5000 eiro, ir uh, bagātākā dalībvalstī neliela summa, bet nabadzīgākās dalībvalstī šī summa šķiet ievērojama. Es pat e, esmu gatava arī sadarboties ar citiem kolēģiem, strādājot pie šī jautājuma un meklējot risinājumus. Paldies! Paldies, Fajons kundze, lūdzu. Liels paldies, paldies arī referentei. Es pārslēgšos uz slovēņu valodu tagad. Liels paldies! Es gribēju pateikties gan referentai, gan arī ēnu referentiem. Paldies par visu paveikto darbu līdz šim. Paldies arī par šodien prezentēto ziņojumu. Es pārliecināta, ka mums vēl noteikti vajadzēs apspriest iesniegtos grozījumus. Es domāju, ka arī komisijas priekšlikums bija labi sagatavots. Es pati esmu iesniegusi desmit grozījumus. Šodienas diskusija par eiro un citu valodu, valūtu aizsardzību pret viltošanu to um, izraisīja tātad pašreizējie apstākļi, ekonomiskā un finanšu krīze, kas rada uh, labvēlīgus apstākļus naudas viltotājiem. Es gribēju arī pievērsties jautājumam par minimālajiem sodiem. Šis ir, šī ir joma jautājums, kurā mēs nākotnē sagaidām vislielākās problēmas sarunās ar padomi un arī sarunās ar politiskajām grupām šeit parlamentā. Uh, Kāda ir problēma? Mums ir ļoti atšķirīgas kriminālo sankciju sistēmas. Un tas nozīmē, ka tā, tā arī ir, kad noziedznieki dodas uz valstīm, kur šie soda mēri ir vismaigākie. Tieši tādēļ mums ir nepieciešama sodu uh, harmonizācija, un es atbalstu minimālo soda mēru ieviešanu. Mana valsts uh, Manā valstī Slovenijā jau ir noteikts minimālais sots, proti seši mēneši cietumā. Es domāju, ka mums to būtu viegli ieviest, bet mēs politiskajā grupā vēl arī neesam runājuši par minimālajiem sodiem vispārīgi, bet es sagaidu, ka tas, šīs diskusijas norisināsies pavisam drīz, jo notiek darbs arī pie vairākiem līdzīgiem dosijiem. Esmu pārliecināta, ka mums Eh, izdosies panākt vienošanos un atrast risinājumu gan ar referenti. Es ceru, ka arī drīz varēsim noslēgt sarunas ar padomi un arī drīz pieņemt šo ziņojumu plenārsēsijā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Rīkstrāms kundze. Liels paldies! Es uh, atbalstu referentes ziņojumu. Es uzskatu, ka viņas ieturētā līnija ir ļoti vieda. Es piekrītu uh, viņas nostājai un arī piekrīt vairākiem citiem kolēģiem, ka mums nevajadzētu ieviest minimālās sankcijas šajā priekšlikumā. Vairākās dalību valstīs viņu krimināla tiesību sistēmās nav paredzētie, eh, paredzēti minimālie uh, sodi. Tas varētu novest pie tā, ka sankcijas būtu neproporcionāls un tās būtu pretrunā ar nacionālo krimināla tiesību sistēmu principiem. Tas varētu radīt negatīvus uh, Uh, negatīvas sekas Eiropas Savienībām. Es uzskatu, ka vairāki noziektiem grozījumiem uh, dodas vienā virzienā. Es pārliecinātu, ka parlamentā mēs uh, radīsim labu risinājumu mūsu labās referents vadībā. Liels paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Neredzu, ka Tavāres kungs vai De Jonga kungs mums būtu šo pēcpusdienu pievienojušies. Tad nākamajai došu vārdu Matjai kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirms es vēlos nolasīt Aksela Fossa sagatavoto runu. Viņš, diemžēl, nevarēja piedarī, piedalīties sanāksmē un par to atvainojas. Esmu iesniedzis grozījumus pret minimālā un maksimālā soda noteikšanu, bet Eh, protams, ir jāsaskaņo dalību valstu sodu sistēmas, lai eh, aktīvāk eh, cīnītos pret šo nodarījumu. Bet esmu iesniedz šos grozījumus, lai rosinātu diskusiju par to, ka šādu minimālo maksimālo sodu noteikšanu varētu novest pie uh, krimināla sistēmas darbības traucējumiem dalību valstī, bet galvenais mērķis ir saskaņot sodu ar nodarījumu smagumu. Piemērs Vācija ir uh, paredzēts uh, nodarījums kā zādzība vai zādzība vai nu pastiprinātos apstākļos, ja uh, ielaužās kādā ēkā vai izmanto cietušā stāvokli vai rīkojas vardarbīgi. Piemēram, ja e, vecai dāmai nozog naudas maku ielā un šajā naudas makā ir tikai 5 e, eiro, tad e, nodarījums tiek atzīts par maznozīmīgu, bet ja naudas makā ir, teiksim, visa penzija, tad tas ir smags nodarījums. Šāda pieeja ir pretrunā ar uh, izvirzīto mērķi. Vācijā tiek ņemts vērā noziegumu izvērtēt arī tas, vai ir izmantot ieroči vai nē. Es uzskatu, ka nav pienācis īstais laiks vēl harmonizēt sodu sistēmas un noteikt minimālo un maksimālo da, uh, soda apjomu drīzāk būtu jāanalizē sodu sistēmas katrā dalību valstī, un tas būtu jādara komisijai. Līdz ar to es arī beidzu citēt Aksela Vossa uh, runu. Kolēģi, es gribu arī teikt, ka mēs mūsu politiskajā grupā uh, esam ļu, eh, praktiski eh, tikai pieskārušies jautājumam par minimālo maksimālo sodu Eiropas Savienībā, bet kā to norādīja virkne kolēģu, vai mums tiešām vajadzētu radīt satricinājumus tradicionālajās eh, krimināla sistēmās dalību valstīs, ja patiesībā Eiropas uh, Savienībā un padomē nav jūtama vēlme harmonizēt šos jautājumus. Protams, mēs varam pusotru gadu strādāt Krīmu komitejā, mums varbūt tiešām ir laba grība īstenot harmonizāciju, bet mums nevajadzētu apšaubīt uh, tradicionālās pieejas dalību valstīs, jo šādas vēlmes, diemžēl, nav vēl. Paldies! Es uh, Uh, diskusijas beigās lūkšu Makintārs kundzi atbildēt uz virkni šie, uh, no šiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski. De Jonga kungs ir uh, mums pievienojies ļoti, viņš ir ēnu referents, es atvainojos, ka es jūs izlaidu, vai jūs vēlaties arī kaut ko teikt. Jā, paldies, atvainojos, ka nokavēju diskusijas sākumu, man diemžēl bija jāpiedalās ļoti svarīgā sanāksmē manā uh, valstī, un tādēļ es ar nokavēšanos ieradījos Briselē. Patiesībā aprobežošos tikai ar vienu punktu, esmu iesniedzis gan vairākus grozījumus, bet uh, Vosa kungs ar uh, Matjēs kundzes starpniecību šo jautājumu ir pacēlis, proti jautājums par minimālām vai maksimālām sankcijām Līdz šim Eiropas Savienībā pieeja ir bijusi tāda, ka ir paredzēts minimālais un maksimālais sots krimināla tiesību aktos, un dalību valstīm ir jānodrošina vismaz maksimālās sankcijas piemērošana noteiktā līmenī. Un šajā gadījumā, runājot par Eiropas Savienības finanšu interešu, aizstāvību komisija ievieš minimālās sankcijas jēdzienu. Šeit it kā ir neliela atšķirība, bet patiesībā tās, šīs atšķirības ir milzīgas, jo dalību valstīs situācija ir arī atšķirīga. Ir dalību valstis, kur pastāv minimālais sots, ir dalību valstis, kur tāds nepastāv. Un eh, šīs dalību valstis uzskata, ka tas jāatstāja katra uh, tiesneša ziņā, izvērtējot lietas apstākļus un uh, arī uh, no apsūdzētā personību un, var sakot, ka lēmums ir jāpieņem valdoties no lietas apstākļiem. Un uh, kā Vossa kungs arī acīm redzot ierosina, uh, šīs jautājums jārisina horizontālā veidā. Mums ir krimināla tiesību kontaktgrupa, kur notiek neformāls dialogs. Mums vajadzētu vismaz izdiskutēt attieksmi pret šo jautājumu horizontālā uh, veidā. Un uh, būtu labāk, ja komisija savā paziņojumā vai pārdomu dokumentā uh, Uh, izskaidrotu, kādas, kā, ko tā domā par šīm minimālajām sankcijām, un tad dalību valstis, kurās šādas sankcijas šobrīd nepastāv, varētu padomāt par šādu sankciju ieviešanu vidējā vai tālākā nākotnē. Un, ja tiek noteiktas minimālās sankcijas dalību valstīs, tad uh, Eiropas Savienībā, tad uh, Mums būtu jāsāk ar smagākiem noziegumiem. Protams, es uzskatu, ka eiro viltošana ir nosodāms nodarījums, bet, manuprāt, vēl sliktāks, eh, smagāks noziegums ir cilvēku tirzniecība, jo šeit eh, tiek aizskarta eh, cilvēka cieņa un personas neaizskaramība. Tā kā varbūt vajadzētu sākt vispirms šādu vispārēju diskusiju un pēc tam pievērsties smagākiem noziegumiem vispirms, bet tagad komisija ta uzsāk šo uh, jautājumu risināt, runājot par Eiropas Savienības finansiālām interesēm un uzskatot, ka tās stāv pāri visām, bet manuprāt pastāv vēl daudz citi smagāki noziegumi, pret kuriem būtu jāvēršas. Un tādēļ es esmu iesniedzis grozījumu, ierosinot svītrot atsauci uz minimālām sankcijām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mm Es nezinu, tagad man jautājums, vai kāds no komisijas pārstāvjiem vēlas runāt par šo jautājumu. Lūdzu, izlemiet, kurš no jums uzstāsies, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Olaf, kā komisijas dienests runās komisijas vārdā. Mēs vēlamies pateikties par izcilo sadarbību parlamenta referentei un arī vēlamies pateikties ēnu referentiem par sadarbību. Tāpat jāpateicas par uh, sadarbību prezidentūrai padome un prezidējošām dalību valstī. Tagad par to, kādēļ komisija ir nākusi klajā ar šo priekšlikumu saskaņā ar Lisabonas līguma 83. pantu. Eh, mēs esam eh, paredzējuši modernizēt pašreizējo sistēmu un pastiprināt sankcijas par eiro un citu valūtu viltošanu, balstoties uz Ženēvas konvenciju, lai novērstu jebkādu valūtu diskrimināciju. Tātad, uh, mēs vēlamies pastiprināt mūsu valūtas aizsardzību pret viltojumiem. Mēs esam eh, saņēmuši daudzu ziņojumus no Eiropola par apdraudējuma līmeni. Esam saņēmuši arī ECB statistikas datus, kas liecina par eh, stabilizācijas tendenci attiecībā uz uh, eiro banknošu viltojumiem, tātad viltojumu apjomi arvien pieaug, un tādēļ ir nepieciešams stingrs instruments, kas atbaidītu potenciālos viltotājus. Mūsu priekšlikumā ir ieviestas minimālās sankcijas, ņemot vērā samērīguma principu un tādēļ ir arī paredzēts uh, finansiālais slieksnis, jeb minimālais apjoms, no kura sāka šīs sankcijas, tāpat ir paredzēti vai nu mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi. Mēs esam izmantojuši arī statistikas datus, kas liecina par to, ka vairumā dalību valstu nacionālajā likumdošanā ir paredzēts minimālais sots par šo ļoti smago nodarījumu, proti valūtas viltošanu. Uh, jo uh, cietušie šajā gadījumā ir gan pilsoņi, gan arī valstis. Un tādēļ komisija atbalsta tos deputātus, kuri atbalsta minimālo sankciju iekļaušanu mūsu priekšlikumā. Mēs tāpat uh, saprotam arī to, ka ir atbalsts par um, priekšlikumām par to, ka maksimālais sots ir astoņi gadi un ka mums nevajadzētu atteikties no tām normām, kas jau ir spēkā šobrīd un ir transponētas dalība valstīs un uh, ka ir panākts augsts transponēšanas līmenis, un uh, šīs normas ir jāsaglabā kā akī sastāvdaļa. Runājot par finanšu sliekšņu noteikšanu, komisija ir gatava sadarboties un rast risinājumu. Mēs saprotam, ka jebkurai sankciju sistēmai jābūt samērīgai un jāņem vērā lietas apstākļi. Tādēļ mēs arī uh, Eh, paļaujamies uz eh, tiesnešu brīvību pieņemt eh, lēmumus katrā lietā, izvērtējot lietas apstākļus. Un tādēļ mēs esam iekļāvuši arī otro apsvērumu, kas ir veltīts šim jautājumam. Un visbeidzot, referente pauda bāžas par jurisdikciju. Un uh, Mēs uh, jau pašreizējos Eiropas tiesību aktos un uh, arī direktīvā par bērnu izmantošanu esam norādījuši uz šo jautājumu par jurisdikciju, kas attiecas uz attiecīgās valsts uh, pilsoņiem. Un ir ļoti svarīgi turpināt šo diskusiju. Esam gatavi sadarboties ar deputātiem pie konkrētiem grozījumiem, kas ir iesniegti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu atkal referentei, lai viņi varētu teikt noslēguma vārdus un atbildēt uh, uz jautājumiem un komentēt. Uh, izskanējušos uh, ierosinājumus, un viņi varbūt vēlētos runāt ne tikai par eiro, bet arī par citām valūtām. Vārds Makintārs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šīs uh, diskusijas šo pēcpusdienu ir bijušas ļoti pozitīvas. Pateicos visiem ēnu referentiem, kuri tajās piedalījās. Ir ļoti svarīgi, lai visā Eiropas Savienībā jebkuras valūtas viltošana tiktu uzskatīt par uh, smagu noziegumu. Un kā jūs to norādījāt, priekšsēdētāja kungs, eiro un citu valūtu aizsardzība pret viltošanu un uh, šie pasākumi mani priecē, ka apvienotās karalistas pārstāvējot, tas nozīmē, ka arī Britu māciņa tiks aizsargāta. Un uh, ir svarīgi uh, cīnīties pret šiem noziegumiem, ja visās dalību valstīs visi atzīst, ka uh, valūtas viltošana ir smags noziegums, bet šķiet, ka nav vienprātības par minimālo sankciju noteikšanu. Mani iedrošināja atbalsts, ko es uh, saņēmu no deputātiem, kas uh, uzskata, ka nav nepieciešams minimālā, minimālās sankcijas. Šeit ir pārstāvēts viss politiskais spektrs. Būtu tiešām uh, žēl, ja mēs būtu iestrēguši eh, šajā jautājumā un nebūtu virzījušies uz priekšdarbā pie ziņojuma kopumā un pie šī tiesību akta. Es ņemšu vērā visus šodien izskanējušos komentārus. Uh, un strādāšu pie kompromisa grozījuma sagatavošanas. Drīz mums notiks ēnu referentu sanāksme, kurā centīsimies panākt vienošanos. Paldies! Liels paldies ar vārdu Makintaira un Kirkops. Mums ir uh, skaidri redzami skotu senči, un es domāju, ka arī skotu banknotes tiks aizsargātas, ne tikai angļu banknotes. Tā tad e, notiks e, ēnu referents anāksmē, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu. Es pateicos visiem un arī komisijas pārstāvim par ieguldījumu. Tagad pārējām pie septītā darba kārtības punkta. Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības studiju, skolēnu apmaiņas prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu brīvprātīga darba un viesauklis darba nolūkā. Vikstromas kundze savu priekšlikumu uh, prezentēja 9. jūlijā. 10. septembris tika noteikts kā grozījuma iesniegšanas termiņš, ir saņemts 128 grozījumi. Uh, es gribu jūs informēt, ka šobrīd šie grozījumi ir pieejami uh, vairākās valodās, bet visi grozījumi tiks pārtulkoti līdz 28. septembrim. Vispirms došu vārdu referentei, un pēc tam uzklausīsim komisiju un arī padomu, ja tā vēlēsies kaut ko teikt. Vārds vispirms Ikstrēns kundzei. Paldies! Man ir prieks, ka mums šodien ir iespēja pārunāt apspriest šo ļoti svarīgo direktīvu tā runā par vairākām tātad personu grupām, arī tais, to, to starp arī pētniekus no trešām valstīm. Komisija ir iepriekš arī līdzīgi kārtojuši šos jautājumus eh, divās citās direktīvās, un tā ir kā tā reiz, ka to pārskatām. Man patīk šis komisijas priekšlikums, un uh, Es jau pirms vasaras pārtraukuma jūs iepazīstināju ar savu ziņojumu un tajā tikai ieviesu dažas idejas, kas, manuprāt, uzlabos komisijas tekstu. Manuprāt, būtu svarīgi uzlabot situāciju un noteikt skaidrus noteikumus. Un līdz ar to palēnāt Eiropas saimnības pievilcību. Galu galā tas ir ļoti svarīgi, jo mums jāapzinās, ka mums ir jāuzlabo iespējas, kā mēs piesaistām trešo valstu pilsoņus ar domu, ka viņi ierodas un strādā pie mums. Mums jāpadur prātā demografiskā situācija. Mūsu sabiedrības noveco. Eiropā, protams, varētu arī domāt, ka jau pat par sevi ir ļoti pievilcīga vieta, uz ko viss skrien un grib strādāt, tomēr lietas mainās, un arī citas pasaules daļas kļūst pievilcīgas. Un tās arvien aktīvāk piesaista, um, veiksmīgi piesaista darbiniekus. Tādēļ pienāca laiks rīkoties. komisijas priekšlikumā es atzinīgi vērtēju jaunu kategoriju iekļaušanu. Tāpat arī papildus noteiktās obligātās prasības, kas nodrošina papildus iespējas iekļauties darba tirgu arī studentiem, noteiktās garantijas, autorizācijas procedūru te, termiņu stingru ievērošanu. Tāpat arī es esmu par to, ka ir jāatļauj studentiem un pētniekiem arī uzturēties ilgāk un meklēt darba vietu arī tad, kad jau ir beidzies viņa sākotnējais mērķis un nolūks pētniecība, piemēram. Es viņam to ierosinu piešķirt 18 mēnešu periodu, tātad kā papildus tādu laipnības laiku, kad viņi var uzturēties. Tas ir pa sešiem mēnešiem vairāk nekā komisija ierosina. Man ir, protams, te vairāki jautājumi par to, kas varētu rasties tieši sarežģījumi varbūt ar šo papildus laiku piešķiršanu. Vācija šobrīd jau nosaka šādu iespēju - 18 mēnešu papildus laiks pēc pētniecības jeb studiju vai studiju pabeigšanas. Un jāatzīst, šī Vācijas sistēma pierāda, ka tas ir veiksmīgs solis. Vācija ir ekonomikas cinējspēks Eiropā. Mums varbūt nepatīk to atzīt, bet vienšām Vācija šobrīd ir eh, izveidojuši šādu veiksmīgu modeli, un kāpēc gan mums to nepārņemt citviet Eiropā? Nīderlandē 12 mēneši, Zviedrijā vispār nav. Mēs ies, eh, piešķiram zinātnisko grādu, un 10-12 dienu laikā viņiem ir jāatstāja valsts, un tas nekādā ziņā nav veiksmīgs stāsts. Tas pats būtu arī jātiecina, arī, kas attiecināms uz pētnieku ģimenēm, arī uz studentu ģimenēm. Gal galā, lietas mainās. Studenti šobrīd jau arī daudz cilvēku gados. Un nav jau nekāds brīnums, ka viņiem ir nodibināta ģimene, kad viņi ierodas studēt. Un ja viņi vēlas to darīt, mums vajadzētu viņiem spērt soli pretī un atvieglot šādu iespēju. Tur ir arī tā autorizācija, tur nevajadzētu visam būt tik striktam. Es vajadzēs šajā vietā rakstītu mēji. Un te ir skaidrāk jāprecizē tie nosacījumi, kāpēc tiek atteikta atļauja. Nu, tur ir dažādi, protams, vietēja kārtība, pareizes drošības eh, jautājums. Nu, es nezinu, vai tas ir pieņemami. Vienīgais, ko mēs varētu tiešām kā pieņemt atteikumu iemesls, būtu personas uzvedība. Uh, personal conduct. Vienīgais iemesls, manuprāt. Tieši tādēļ es iesniedzu šādus grozījumus un vēl arī citu kolēģi 122 grozījumus iesniedzu. 121 grozījumā. Un uh, es domāju, ka kopīgajā pūļa rezultātā šis ziņojums vēl kļūst labāks. Vairāk grozījumu vēlas tieši iekļaut vēl citas kategorijas, piemēram, skolēnus arī viesauklīts un uh, vēl cits. Nu, tas, protams, rada problēmas. Padomē tas nepatīk. Bet jau sākumā mums tomēr jāatzīst, uh, ka sadarbības kas mums ir ļoti labs un mums izdosies panākt kompromisu. Atsevišķi grozījumi ir vēsti uz to, lai atrunātu jautājumu par sezonāliem darbiniekiem. Šie ir horizontāli jautājumi, un mēs ceram, ka mēs panāksim arī vienošanos arī ar citiem jautājumiem, un attiecībā citus horizontālos jautājumus mēs arī panāksim risinājumu šeit. Piemēram, te mēs runājam arī par dažādu veidu nodevām, par kvotām, par mobilitāti un citu jautājumu. Tā kā tā, esam sākuši darbu pie kompromisu grozījumiem un ciešā sadarbībā ar visiem ēnu referentiem, ar visiem jūs, kas tiesi iesnieguši grozījumus, mēs šo darbu veiksim. Kā iepriekš teicu, pirms tas ir pārtraukuma, mums ir skaidra laika uh, grafiks ierobežojums, un mums ir jāsaprot, ka arī jārīkojas izlēmīgi, un arī mēs gaidām, ka padomu būs gatava pieņemt lēmumu vien iespējami drīz. Parlamentam būtu svarīgi panākt labu risinājumu līdz mūsu mandāta beigām. Mēs nezinām, kas tagad tiks pārvēlēts un kas notiks parlamentu pēc tam, tā ka nekavēsimies un izdarīsim šo darbu līdz vēlēšanām. Paldies! Un tagad vārds Kratcē Bildes kundzei. Paldies, paldies komisijai, paldies Cēlī Sisīlijai Vikstromai par šo ziņojumu. Mums ir svarīgi saprast Eiropas ekonomikai nepieciešams pētniecība un attīstība. Un mums nepieciešams piesaistīt zinātniekus, pētniekus, studentus arī no trešām valstīm. Labi, šī ir direktīva, tādēļ varbūt arī nevajadzētu pārāk aizrauties ar detaļām jau Eiropas līmenī. Nosakot gan līgumus, studiju, iespēju savienošanu ar darbu, cik stundas drīkst strādāt, cik nedrīkst. Uh, Nu, tas jau viss ir tomēr jāatzīst, ka tā ir direktīva un līdz to transponējot, to var noteikt arī nacionāla līmenī. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs vienkāršot procedūras un reiz arī harmonizētu. Lai nodrošinātu tiesko skaidrību, saskaņotību un, kā arī atspoguļojas pašā ziņojumā, veicinātu iekšējo mobilitāti Eiropas valsts starpā. 16 mēneši līdz pat 2 mēneši, 16 dienas līdz pat 2 mēneši, nu tas ir um, tāds reāls laika periods, kad var arī sniegt atbildi pieteikumam. 13 dienas es nedomāju, ka dalībvalstu tiešām biroju uh, dalībvalstu iestādes varētu to tikai efektīvi nodrošināt. Pār pētniekiem un studentiem. Par iespējām viņam uzturēties arī pēc sava studiju pētniecības pabeigšanas Komisija saka 12 mēneši, tas būtu nozīmīgs progress vairām dalību valstīm. Es domāju, jāpiemēro elastīgi. Īstenībā Zviedrijā tas nav īsti nulle. Te runa par darba spēka ieplūšanu dalībvalstī. Tātad, ja jūs esat parakstījuši darba līgumu, tad jūs drīkstat palikt arī ilgāk. Tas ir drīzāk jautājums, vai tu jūs spējat vai nespējat iekļauties darba tirgū tieskā veidā. Jo te ir svarīgākais, ka valsts negrib pieļaut, ka jūs reiz sākt izmantot valsts sociālo labklājības sistēmu, bet gan parūpēties pats par sevi. Par iespējām studentiem studiju laikā strādāt. Kas jau sāku savā grozījumā, mums nevajadzētu te visu tik precīzi detalizēt. Mēs pasakām precīzi, ka studentam ir tiesības arī strādāt, un tālāk neko nesakām. Es nedomāju, ka mums vajadzētu direktīvā noteikt, cik stundas studentam būtu jāļauj strādāt. Tas ir pārāk precīzi. Galu galā tas jau tad mēs iejaucamies dalību valstu darba tiesībās un nevajadzētu mēģināt visu vienādot, visas darba tiesību sistēmas līdz to saskaņot. Es vēlētos precizēt, lūk komisiju precizēt, 303. apsvērumu punkts un 21. pants par to, kurām tad grupām jūs vēlaties piešķirt vienādu attieksmi. Kas ar to īsti domāts? Mēs to nesaprotam īsti. Un gal galā mēs arī tikko pieņēmuši vienoto uzturēšanās atļauju direktīvu. Un tad ir svarīgi, ka nosakām dalību valstu starpā studentiem iespējas arī doties uz citām dalību valstīm Te daudz citu jautājumu, protams, kas ir saistīti, un tādēļ ir jānosaka precīzi, kurā kategorijā mēs vēlamies piešķirt šo intermobilitāti. Un tādēļ eh, man prieks arī turpmāk sadarboties jums visiem. Paldies! Paldies! Hertz kundze tagad, kas aizstās savu kolēģi. Jā, paldies, kā es aizstāju Staņu eh, Fionu, Paldies referentei par labu darbu, par labu sadarbību. Mūsu grupā mēs gandrīz pilnībā atbalstām šo gro, ziņojumu. 17 grozījumus iesniegus Taņa, un to detalizēt jau izskatīja arī e, jau e, ēnu e, referents sanāksmē. Tā ka tas ir viss. Tālāk vārds Vežie kundzei, kas uzstāsies arī ēnu referentu vārdā. Jā, vispirms vēlējos at, atvainoties kolēģa vārdā, kurām bija ģimenes apstākļi, bet tādi laimīgi ģimenes apstākļi, tādēļ viņš nevarēja piedalīties sanāksmē. Kā referente norādīja, šis tiesību akts iet uh, pareizā virzienā. Es darbojos arī kultūras un izglītības komitejā. Uh, Un šīs normas mūsu komiteja jau ir prasījusi pieņemt uh, sen, lai rosinātu to, ka Eiropā iebrauc uh, ārvalstu pilsoņi un šeit paliek mēs esam paredzējuši iesniegt grozījums, kas vienkāršo procedūras, bet tagad, protams, uh, ir jārīkojas dalību valstīm, un mēs zinām, ka Es, eh, protams, saprotu tautas partijas nostāju, bet tā pašā laikā es gribu teikt, ka dalību valstis jārosina ievērot pamatiesību harta kopumā un ir jāpanāk līdzsvars uh, starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, dodoties pareizajā virzienā, bet, diemžēl, dalību valstī šīs tendences nav vienmēr tādas, kā mēs to vēlētos, un tādēļ ir apsveicam, ka komisija un pal uh, parlaments var virzīties uz priekšu un rosināt dalību valsts uzlabot tiesību aktus, un uh, es par to priecājos. Paldies! Paldies! Pirms dodu vārdu komisijai. Pats vēlos ko nu, īsu komentāru arī pateikt, ka ACR referents. Es saprotu, ka nolūks ir ļoti labs. Mērķis ir kāpināt Eiropas Savienības pievilcību, piesaistot zinošus migrantus, kā mēs to varētu nosaukt, kvalificētus migrantus. Mēs dzīvojam ļoti ļoti pasaulē, kur ar vien lielāku konkurence un mums ir nepieciešams šīs gudrās galvas, kas spēja arī dot savu ieguldījumu mūsu darbā. Un tad, eh, lai gan daudz valdības arī individuāli jau arī mēģina samazināt tīro migrāciju, ieveicot arī reformas imigrācijas uh, sistēmā. Nu, tas no vienas puses, bet no otras puses mums ir aktuāli šī vajadzība piesaistīt pētnieks un students universitātēs un zinātnieks pētniecības centros. Nu, imigrācijas politiku nosaka dalībvalstis un uh, bet ir ļoti svarīgi nodrošināt šādu līdzsvaru. Es par to, ka pašām dalībvalstīm jāatstāj tiesības noteikt savu imigrācijas politiku. Vienlaikus mēs arī vēlamies veidot kopīgu izpratni par to, ka mēs nekādā veidā nenosodām cilvēku vēlmi ierasties Eiropas Savienībā. Un līdz ar to sniegt savu ieguldījumu gan Eiropai, gan arī viņu pašu personīgā attīstībā. Tā kā šis jautājums vēl nav izsmelts, jautājums ir jāturpina, un man ir būtu interesanti dzirdēt, ko vēlas teikt komisija. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties Vikstroms kundzei par sagadoto ziņojumu un tāpat arī deputātiem, kas iesnieguši savus grozījumus. Vairums no tiem arī atbilst Eiropas komisijas priekšlikuma garam. Un daži no tiem pat ir daudz mētiecīgāki un apjomīgāk nekā mēs to sākotnēji bijām domājuši. Mēs tikai tagad esam tikko uzsākuši diskusijas, bet nu, mēs traujam soļiem virzamies uz priekšu, un mēs, komisija, arī atbalstīsim šādas diskusijas ar mēģi panākt vienošanos, iespējams, drīz. Katrā ziņā mēs nevēlamies šo tekstu atšķaidīt un pazaudēt galvenos uzstādījumus un atteikties no tā, jo esam panākuši. Galvā mums jau spēkā ir divas direktīvas attiecībā uz studentiem un pētniekiem, un iespējams arī turpmāk mēs varētu runāt par eh, skolēniem, tā kā nekādā ziņā mēs nevēlamies te atteikties no tā normām, kas ir spēkā, ja tās kaut kādā samazināt. Tad mēs redzam, ir jaunās kategorijas un šis pats priekšlikums galu galā, jā, tas ir par konkurētspēju Eiropā, par eh, jaunajiem migrantiem, pētniekiem, studentiem. Reizē tas arī par kultūru apmaiņu un par to, kā mēs aizsargājam šos cilvēkus pret eksploatāciju. Te mēs atrunām skaidrs noteikums par piekļuvi darba tirgumu un par to, kā pētniekiem, studentiem ļaujam uzturēties valstī arī pēc pētniecības perioda vai studiju perioda beigām arī nodrošināt iespējas viņam veidot savus uzņēmumus vai uzsākt savu darbu. Tad ir atruna skaidrs, ka mēs piešķiram šādu iespēju viņiem uzturēties, un tad, kad jau viņi ir atraduši savu darbu vai arī izveidojuši uzņēmumu, tad, protams, piemēram, nacionālās tiesības. Jūsu priekšlikumi varbūt vēl ir vēl iet tālāk, un atsevišķos jautājumos mums būs varbūt arī viedokļu atšķirības, bet mēs pie tā varēsim atgriezties diskusiju laikā. Mums ļoti rūpīgi ir arī jāizvērtē iespēja, kā, nu, panākam harmonizāciju. Gal galā, jā, mm, jautājums par uzturēšanās atļauju atsaukšanu vai kaut kāda vai cita ierobežojuma noteikšanu atšķirīgu dalību valsts starpā. Mēs pret to vērstos ļoti, varbūt tomēr piesardzīgi, jo arī intermobilitāte dalībās starpā, tas ir tomēr kas atšķirīgs nekā uzreiz vienkārši uzturēšanas atļauju atsaukšana. Ja šī intermobilitāte ir papildus uh, vērtība, ko mēs vēlamies šobrīd sakārtot ar šo direktīvu, un mēs ceram, ka arī mēs spēsim šeit piedāvāt tādu labu risinājumu. un tāpat arī jautājums par darbinieku norīkošanu uzņēmumu ietveros. Un tāpat arī tā ir atsevišķa cita direktīva, un tāpat ir cita direktīva arī par sezonāliem darbiniekiem. Un tas iet kopu, roku rokā arī ar šo direktīvu, un es ceru, ka risinājums tad drīz pavisam parādīsies. Te vēl pāris jautājumu, kas izskanēja. Personīgi es uzskatu, ka mēs varam precizēt atsevišķus pantus par, par personu tiesībām precizēt, ko mēs īsti ar to domājam. Equal treatment rights, tātad vienotās attieksmes uh, tiesības, tas attiecams uz personām, kas strādā un vai arī kuriem ir tiesības strādāt. Tās ir divas kategorijas, kas tiek iekļauts mūsu priekšlikumā - studenti, pētnieki un papildus Tas ir vairāk nekā vienotās uzturēšanās atļauju direktīvā noteikts īpaši attiecībā uz pētniekiem, mēs tagad ierosinām, ka nenosakam nekādus ierobežojumus un arī nenosakām ierobežojumus piekļuvai sociālajā aprūpē un sociālajai sistēmai, arī ģimenes locekļiem. Tas tādā ziņā nav nekas īsti jauns, tas jau ir spēkā un to nosaka arī pētniecības direktīva. Vienīgi, kas ir jauns un kas nav spēkā līdz šim tiesību aktos, mēs tātad no jauna ierosinām, ka arī skolēni, brīvprātīgie un tie, kas stažieri, kas veic arī darbu bez atmaksas, ka viņi arī var saņemt tādus pašus tiesības par piekļuvi uh, sabiedriskam labumam un pakalpojumiem. Nu, kurās jautājums arī vēl precizēsim diskusiju gājus, tā arī tehniskā līmenī. Paldies! Paldies jums! Tā došu vārdu Lietuvas prezidentūras pārstāvim, pārstāvēji. Um, es ceru, lūdzu jāatsums. Paldies, man tiešām prieks un gods uzstāties padomas vārdā. Paldies arī referents kundzei par ļoti aktīvu darbu un lomu. Uh, jautājumu izskatīšanā, straujā virzībā. Jūs uzstotais tēmas arī, protams, liek padomē rīkoties straujāk. Mēs šobrīd izskatām otro reizi šo tekstu un arī mums darbs iet strauji uz priekšu. Un mēs arī tātad esam jau ieskicējuši galveno attīstības virzienu. Kāda varētu būt padomas pozīcija? Nu, ko, dzirdēju jūsu pozīcijas un izskatīju, protams, visus jūsu grozījumus. Daži no tiem ir ļoti labi. Mēs arī padomu varētu tos atbalstīt. Un arī padomu jau ir tos izskatījusi un atbalsta. Bet vienīgi norāda, ka vēl atsevišķi grozījumi būtu jāprecizē un jāskatās, kur mēs varam piekrist, kur mēs runājam par, piemēram, šo pantu par vienādu attieksmi tiesībām, ka to varbūt vajadzētu tomēr pārskatīt. Es arī klausījos, ko sacīja Kratsa Bilds kundze. Paldies jums par um, to, ka jūs arī norādījāt uz šo nepieciešamo elastību, kā nosaka tomēr nacionālā kārtībā piekļuvu darba tirgumu. Nu, to mēs tieši arī jautājumu izskatām padomē šobrīd. Un uh, domāju, gan, ka te jāatstāj zinām elastību dalībvalstīm. Nosakot, piemēram, darba stundu, pieļautot darba stundu skaitu. Mums jāpaturprātā konteksts, kāpēc vispār šī direktīva top un kādā mēs to apspriešam, Un tas viss saistās ar ieaugušu ekonomisko krīzi daudzās dalībvalstīs bezdarbs sasniedz lielu rādītājus. Nu, es nezinu, varbūt precīzi statistiku, bet dažās tas jauniešu darbā, tas gandrīz vai puse ir bez darba. Tādēļ padome vēlas ņemt vērā šo situāciju, ko izraisījusi ekonomikas krīze darba tirgū. Padome un dalībvalstis vēlas aizsargāt savus darba tirgus. Tādēļ padome ir piesardzīga Padomu vēlas iet īsi, lai nepieļaut šo sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ, ja kura parlamenta iniciatīva, kas ir šķiet vērsta vēl uz lielāku atvērtību un vēl jaunā, lielāku mērķu uzstādījumu nekā komisijas sākotnējais priekšlikums, izraisa papildus vēl piesardzību. Mēs atbalstām ideju, ka pētniekiem un studentiem un visiem kvalificētiem pētniekiem būtu jādod iespēja strādāt Eiropas Savienībā. Eiropai tas pašai vajadzīgs. Un svarīgi arī sveicināt intra Eiropas mobilitātes schēmu. un te es iet roku rokā ar šo direktīvu par uzņēmumu nosūtīšanu un norīkošanu. Uzņēmumu ietveros, kas arī, manuprāt, kalpos kā modelis, uz kā pamata arī mēs veidosim arī intermobilitātes schēmu šajā direktīvā. Tas gan nenozīmē, ka tas ir precīzi viens pret vienu jāpārceļ, bet tas kalpo kā modelis. Nu labi, pietiks. Paldies! par jūsu straujo virzību un labo darbu. Paldies! Paldies jums par arī ārkārtīgi izsmeļošiem komentāriem. Referentes kundze, dod vārdu jums, un varbūt jums ir tad um, vēl kas sakāms vēl pabeidzot šīs diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji! Citēšu jūs! Jā, mēs dzīvojam konkurences pasaulē. Mums tas ir jāsaprot. Kolēģi arī runā arī. Jā, te runa par Eiropas konkurētspēju, par inovācijām, par to, kā Eiropa var kļūt pievilcīgāka, arī piesaistot kvalificētu darbspēku. Un nekad tas nevar būt, kā mana kolēģa Anna Marija Kraca. Mēs nevarīkstam papildus radīt birokrātiju, bet ka mums ir jāharmonizē un jānorošina tieskā skaidrība un jāvienkāršo šīs sistēmas, vien, pavarot vienklākus ceļus, kā cilvēkiem uzturēties Eiropā, pat jau viņi jau ir ieradušies un vēlas te palikt. Galu galā tas ļoti svarīgi. Cilvēks iegūši mūsu augstskolās ir seviet izglītību, ar iegūši doktora grādus, lai viņš šeit paliek, lai viņš strādā. kas iekļaujas tad pētniecības komandās visā Eiropā. Par līdzsvaru. Protams, tas ir iespējams. Mēs saprotam, ka padomē dažkārt ir citāda nostāja, tomēr mēs vēlamies panākt kompromisu un mēs panāk, vēlamies panākt labu rezultātu. Bet kāda ir reālā situācija? Jaunieši ierodas, iegūst doktora grādu un tūlīt arī dodas projām. Uz ASV, Kanādu, Austrāliju. Sanāk, ka mēs viņam piedāvājam izglītību, bet nekad neizmantojam viņa piedāvātās spējas. Galvā tā ir kā smadzeņu noplūdne no Eiropas. Un tas notiek manā valstī, un Citās valstīs tas ļoti nopietni jāizvērtē un tas ir jāpārtrauc. Es zinu, kā tas notiek dalībvalstīs. Es pati esmu bijusi arī uz universitātes valdē, un rektors man ar vienu norāda, ka šis ir pats aktuālākais jautājums, kas ir jānodrošina to, ka, piemēram, ir bijuši konkrēti gadījumi ļoti spēcīgi zinātnieki, kas ir stādājuši pie eids ārstēšanas iespējamās risinājumu par eh, cits par lielajām enerģētikas jautājumiem. Nu, kāpēc viņiem neļaus turpināt strādāt, kāpēc viņiem jādodas projām? Tā kā mums ir jābūt izlēmīgiem, atvērti, domājošiem. Mēs nedrīkstam būt tik šauri domājoši, tik sīkumaini. Mums jābūt atvērtiem. Un jādomā par nākotni. Nākotnē šādi izaicinājumi būs arvien vairāki. Tādēļ ir jāatrod veids, kā Eiropas Savienībā mēs nodrošinām brīvu arī šādu zinātnieku pārvietošanās iespēju un nodrošinām inovācijas, konkurences attīstību un līdz ar to kāpinam Eiropas pievilcību uz pasaules fona. Paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu šajās debatēs un ar lielu nepacietību gaidu arī jūsu turpmāko darbu un ieguldījumu, lai mēs kopā izskatot pantu pa pantam, punktu pa punktam un gal galā panākt labu rezultātu. Paldies! Gandrīz, gandrīz, bet vēl tomēr ir dažas lietas, Da, kolēģis Papudapulu kundze nevarēja ierasties laicīgāk, un viņa ir sagadojusi atzinumu no sociālietu komitejas, un viņa arī vēlas pateikt dažus vārdus. Un es došu arī viņai šo iespēju. Lūdzu. Ļoti atvainojos, ka neatnācu laicīgāk, bet, bet šodien ar lidojumiem nav viegli un Paldies um, Cecīlijai un paldies visiem jums. Un es labprāt podalītos arī turpmākās diskusijās, jo tiešām mums jāpanāk labs līdzsvars. Es neesmu nekāda uh, šaudu domājoša un es esmu atvērta un es saprotu, ka situācija šobrīd Eiropā. Mēs visu laiku runājam par smadzeņu noplūdu. Skaidrs, ka tā ir reāli. Cilvēks iegūst uh, izglītību Eiropas Savienības dalībvalstīs, es zinu, manā valstī, Spānijā, Grieķijā, kāds ir problēmas. Un gal galā viņi jau nedodas ne uz Vāciju, ne uz Lielbritāniju, ne uz ASV. Viņi jau meklē darbu nodarbu iespējas ārā pasaulē, īpaši mm, inženieri. Viņi atrod ļoti labas darbvietas tagad tur. godīgi sakot, Es arī gribēju izsekot visam, ko piedāvā komisija un panākt kādu vienošanos, tomēr jāatzīst, ka komisijas priekšumā ir atsevišķas normas, kuras nav izpieņemamas, kur mums vajadzēs nopietni tās izdiskutēt. Piemēram, ja jūs esat no Vācijas, Zviedrijas, eh, Centrāla Eiropas valstīm, Jūs varbūt savādāk redzat, kas no ko nozīmē smadzeņu noplūde Eiropā. Bet saprotiet, kāds ir reālā situācija? Kas notiek? Mūsu jauniešiem ir jāpamet Eiropa, bet tikpat labi no trešā valstīm ierodas daudzi, kas iegūst izglītību o, Eiropā. Un neaizmirsīsim. Es studēju ASV. Man bija Fulbright stipendija Viņa man uzreiz skaidri pateica, pabeigsiet studijas, brauksiet atmājās. Tās bija skaidrs ieguvums visiem. Labi eiropieši ieguvuši labu izglītību, viņiem bija jādodas atpakaļ uz savām valstīm, arī trešo valstu pilsoņiem arī būtu tas atpats. Viņi arī tad varētu taču kalpot, lai savas valsts ekonomiku attīstītu un atbalstītu. Mēs nevaram vienkārši tik optimisti teikt tā. Labi, mēs tā uzaicinām viņus, aicinām visas ģimenes, viņu Eiropa uh, ieguvums būs Eiropai, nu, te, tas nav tik viennozīmīgi, un mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Īpaši, ja mēs izstrādām šādas normas, kas kādreiz bija tikai fakultatīvas, tagad kļūst par uh, saistošām. Mm, tā, ja jūs uzreiz lasat, tad sanāk, ka komisija piedāvā uh, kā jūs gandrīz tur iekļaut tik daudz trešo valstu pilsoņu kategorijas vienā direktīvā? Tas taču nav iespējams. Viņus visus iekļaut vienā direktīvā. Tur ir milzīgas atšķirības kategoriju starpā. Tur ir vairāk atšķirību nekā kopīgo pazīmju. Līdz ar to es pateicos komisijai par ļoti smagu darbu, bet, nu, ir atsevišķas lielas, kur mums ar vien paliek atšķirīgs arī nostājas, īpaši skatot arī nodarbinātības lietu komitejas. Uh, Katrā ziņā vēlos uzsvērt, ka mēs vēlamies panākt iespējami labāko līdzsvaru. Domāt arī par vienotām iespējām. Vienlaiks, protams, ne, nesakmējot to, ka viņi sāk ļaunprātīgi izmantot šādu situāciju. Bet jāatzīst, ka Eiropas valsts starpā ir liels atšķirības. Un skaidrs, ka nu, nevajag arī mēģināt kaut kā sekmēt to, ka kāds tagad mēģina, kur tik ir kāda labāka iespēja. Paldies! Well, thank you very much indeed for that contribution. Paldies par jūsu komentāru. Mēs, ka pie tas labi apildināja mūsu iepriekšējo diskusiju. Tikai gribēju atgādināt, ka balsojums notiks Lības sanāksmē 17. oktobrī. Esam nonākuši pie darba kārtības beigām, jo astotais punkts ir ticis pārcelts, atcelts. Referente Danovas kundze nevar būt um, klāt šodien, bet mums ir noteikts termiņš grozījuma iesniegšanam, un termiņš ir 24. septembris. Tātad līdz 24. septembra pusdienlaikam. Un es jau nu pat gribēju uzsākt par debati par uh, viedajām robežām. Uh, bet tā būs tāda interesanta diskusija, kur sāksies rītdien pulksten deviņos no rīta. Jūs, mēs varam šodien beigt darbu ātrāk, un pie šī diskusija pievērsīsimies deviņos no rīta rīt. Tikmēr paldies visiem, kas pievienojās mums, un sanāksme ir beigusies. Thank you very much.